cik tālu mēs varēsim pavirzīties šajās debatēs, un tad es pateikšu precīzi, cikos mēs sāksim vēlēt kvestorus. Tagad sveicu pie mums padoms priekšsēdētāju Samaras kungu. Samaras kungs. Tagad jums arī vārds lūdzu. Κύριε Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι Ευρωπαϊκοί. Paldies, priekšsēdētāji kungs, godātie deputāti. Priekšsēdētāji kungs, sākumā gribēju jūs apsveikt ar atkārtot ievēlēšanu amatā. Un es gribēju uzteikt jūsu cīņas spāru un to, cik aktīvi jūs aizstāvat vienotu Eiropu. Jāsaka, ka Barozu kungam arī gribēja pateikties par viņa veikumu šo gadu garumā, ka Eiropas ideāls ir ticis aizstāvēts tik kaismīgi. Viņš kā Eiropas komisijas prezidents patiešām var lepoties ar panākumiem. Dārgie draugi, esmu patiešām priecīgs, ka šodien varu uzstāties Eiropas parlamentā. Pateicoties Lisabonas līgumam un Eiropas parlamenta vēlēšanām, Žans Klots Junkers tika izvirzīts par Eiropas komisijas Uh, prezidentūras top kandidātu jāsaka, ka tas ir ļoti kompetents cilvēks. Uh, viņš ir uh, guvis ļoti daudz pieredzes tieši Eiropas politikā. Jāsaka, ka arī es kādreiz biju Eiropas parlamenta deputāts, tādēļ man arī šī vieta ir saistīta ar zināmām emocijām. Es pirms desmit gadiem biju Eiropas parlamenta deputāts, un arī man Eiropas Savienības nākotne bija ļoti, ļoti svarīga. Uh, un daudz, kas šodien tiek uzskatīts par pašsaprotam, bet toreiz tā tas nebija, nu, vairumam no mums. Jāsaka, ka Eiropas projekts ir dzīvs, protams, tam ir trūkumi un uh, deficīti, bet tas joprojām turpinās. Bieži vien varētu teikt, ka uh, šis projekts ir uzņēmis apgriezienus visai ātri. Un, protams, mums vajag nedaudz uh, varbūt kādreiz distancēties no tā, ko esam sasnieguši, bet pēdējo desmitgažu laikā ir sasniegts nu dien daudz. Jāsaka, ka vienas paaudzes laikā ir noticis tas, eh, kas daudziem šķita vienkārši neiespējams. Un tieši tādēļ uh, gribēju jūs visus šeit sirsnīgi sveikti, tīpaši jaunos deputātus un novēlu jums daudz panākumu jūsu amatos. Tagad man ir jāstāst par Grieķijas prezidentūras paveikto. Un tagad runāšu angļu valodā, ja man ļausiet. Tā tad sešpakas eh, prioritātes bija sekojošas pirmajām kārtām. Uh, izskaust eiro eh, trūkumus, eh, ko eh, tik sāpīgi izcēla krīze, vajadzēja padziļināt Eiropas ekonomisko savienību un bija jābūt labam šim problēmu risināšanas mehānismam un RSF stabilitātes fondam. Tie bija ļoti uh, svarīgi instrumenti, lai varētu pilnveidot banku savienību. Monetārā savienība tagad ir daudz labāk aprīkota un apbruņota pret eh, nākotnes izaicinājumiem un krīzēm, ja tādas atkārtosies. Tad par uh, darbiem, darba vietām un izaugsmi pašresursu uh, likumdošanas pakotne varēs garantēt uh, saulaicīgu un stabilu Eiropas Savienības politikas finansēšanu. Un pateicoties vienotā tirgus aktiem numur 1 un 2, mēs varēsim uzlabot Eiropas Savienības konkurētspēju. Tādā veidā varēs garantēt stabilitāti gan pilsoņiem, gan uzņēmumiem. Gribēju tikai pieminēt e-uzņēmumu un e-komercijas direktīvu, darbinieku komandējumu direktīvu, elektronisko rēķinu izsniegšanu publiskā pasūtījuma gadījumā un arī nefinanšu informācijas atklāšanu. Tas ir ļoti svarīgi, lai varētu cīnīties pret nodokļu nemaksāšanu. Tāpat mēs varējām vienoties, ka Eiropas Savienība paaugstina Eiropas investīciju fonda finansējumu. Tādā veidā šim fondam būs augstāka likviditāte un varēs atkal uh, sniegt aizdevumus MVU, kas ir ļoti svarīga mūsu tautsaimniecības sastāvdaļa. Tāpat mēs strādājam pie citiem ar investīcijām saistītiem dokumentiem un panācām progresu telekomunikāciju un infrastruktūras jomā labāks finansējums, vairāk elastīgumu tirgu, eh, vairāk piekļuves tirgiem un eh, piekļuve likviditātei, kas ir garantēta MVU, vairāk caurskatāmības visā Eiropas Savienībā. Īstenībā tas viss ir saistīts ar divām lietām - vairāk integrācijas un vairāk konkurētspējas. Savādāk formulējot, ir jārada labāks izredzes nodarbinātībai, jaunu darbvietu radīšanai, izaugsmē un labklājībai. It sevišķi tādos laikos, baidos, ka visu Eiropu apdraud jau um, tā liela bezdarba rādītāja, kas nelabvēlīgi ietekmē uh, trauslo sociālo kohēziju. Trešām kārtām. Robeža apsardzība un migrācijas pārvaldība. Tā ir milzīga uh, Tas ir milzīgs izaicinājums nevien Eiropas Savienībai, bet arī citām valstīm. Tas ietekmē ekonomisko izaugsmu un sociālo kohēziju. Mēs esam arī daudz ko panākuši, proti pārskatījām eh, to valstu sārakstu, kuru pilsoņiem ir nepieciešama vīza, lai iekļūtu ES. Apmēram 23 valstu pilsoņi tagad Eiropas Savienībā var ceļot bez vīzas. Tāpat tika pieņemta direktīva par ierašanās un uzturēšanās nosacījumiem Eiropas Savienībā, ja pie mums ierodas trešo valstu pilsoņi, kā arī tika strādāts pie Frontex regulas. Un tālāk tika runāts par pēc Stokholmas strateģiskajām vadlīnijām, brīvības, drošības un tiesiskuma jomā. Mēs galvenokārt pievērsāmies solidaritātes principa ieviešanai patvēruma jomā Eh, robeža apsardzības jomā un eh, migrācijas plūsmu pārvaldībā. Tāpat ir jāgarantē saiknes starp migrāciju un Eiropas Savienības ārpolitika. Ir jābūt labākai sadarbībai ar trešām valstīm un jābūt arī uh, pietiekami efektīviem mehānismiem, kas atļauj atgriezt uh, valstīs trešo valstu pilsoņus un jāpadomā par efektīvāku vīzu politiku. Ceturtām kārtām Grieķijas prezidentūras horizontālā tematika bija veltīta tam, lai varētu pārskatīt Eiropas Savienības jūrniecības politikas vadlīnijas, ņemot vērā drošību, izaugsmu un enerģiju. Un uh, Eiropas jūrniecības drošības stratēģija šeit ir galvenā komponente. Tā ir pirmā reize, kad Eiropas Savienība izstrādā holistisku, um, starpdisciplināru uh, institu, instrumentu, lai varētu labāk uh, aizsargāt mūsu intereses, tad, ja uh, kūģi kuģo zem Eiropas Savienības karoga. Un stratēģija veicina Eiropas Savienības principus, vērtības, tiesiskumu, demokrātiju, cilvēktiesību ievērošanu, energoefektivitāti, energoapgādes drošību un, protams, ir jāievēro konkrētas normas, lai varētu garantēt pietiekam augstu jūrniecības drošības līmeni institūciju līmenī tika pieņemta regula par Eiropas politisko partiju statusu un finansējumu. Un jāsaka, ka tas ir milzīgs solis uz priekšu Eiropas reprezentatīvās demokrātijas kontekstā. Un es vēlos uzteikt Eiropas parlamentu par to, ka šāds lēmums gal galā tika pieņemts. Īpaši liela uzmanība tika pievērsta paplašināšanās politikai ņemot vērā Eiropas Savienībai uh, svarīgās intereses un, protams, valstīm, kas vēlas iestāties Eiropas Savienībā, ir jāatbilst uh, iestājas kritērijiem. Pirms nedēļas Albānija saņēma kandidātu valsts status un pirms pieciem mēnešiem sākās iestājas sarunas ar Serbiju. Ja runājam par Turciju, Eiropas Savienības un Turcijas asociācijas padome ir norādījis, ka Turcijai ir jāizpilda visas Eiropas Savienības noteiktās saistības, ņemot vērā Kipras situāciju. Tālāk Grieķijas prezidentūras laikā tika pieņemts 67 likumdošanas akti un tika uzsāktas 15 likumdošanas iniciatīvas, kur panācām vienprātību ar komisiju un padomi. To mēs paveicām četru mēnešu laikā. Parasti tam tiek veltīti vismaz seši mēneši, bet tagad mums bija mazāk laika, ņemot vērā Eiropas parlamenta vēlēšanas. Un mēs pat uh, neiztērējām vairāk par 40% no mums atvēlētā budžeta. Tādēļ esam ļoti gandarīti, ka Itāļu prezidentūra, kas pārņems vadības grožus no mums, uh, varēs turpināt uh, šo politiku tālāku izstrādi. Mēs esam ļoti cerību pilni un pašpaļāvīgi, ka 2014. gads daudziem uh, liksies ļoti veiksmīgs gads, un tas paies tādā vidusjūras valstu zīmē. Dāmas un kungi, pēdējo trīs gadu laikā man valsts ir pieredzējusi svarīgus izaicinājumus, tāpat kā Eiropa, un daudzi runāja par tās augto Grexit, proti, ka eh, Grieķija izstātos no eirozonas. Citi teica, ka arī eiro ir nolēmts sabrukumam, bet mēs pierādījām, ka viņiem nav taisnība. Eiropa guva panākums, Eiropas Savienībai ir problēmas, bet mēs varam tās atrisināt un doties uz priekšu. Mēs pierādījām cilvēkiem, ka Eiropas Savienībā varam sadarboties un veidot viņu kopīgo nākotni. Protams, gan labos laikos, bet arī sliktos sliktos laikos, nebaltās dienās, mēs pierādījām, ka ir iespējams valstis padarīt spēcīgākas un konkurētspējīgākas, ka mēs varam mainīt Eiropas Savienību, padarīt to spēcīgāku, drošāku, konkurētspējīgāku un stabilāku, demokrātisku. Pēdējās Eiropas Savienības vēlēšanās cilvēki nebalsoja pret Eiropu. Nē, tieši pretēji viņi runāja par, viņi balsoja par vairāk Eiropas un par labāku Eiropu. Un mums, protams, ir jāsāk pildīt viņiem dotie solījumi. Mums ir jāparūpējas, lai Eiropa kļūtu cilvēkiem tuvāka, lai viņi to ieslēgtu savās sirdī. Mums ir jāpierāda, ka mums ir kopīgas vērtības un ideāli, ka Eiropas Savienība nav tikai birokrātisks procedūras, ko neviens nesaprot. Tikai pirms simts gadiem. Uh, postošs kars, karš sākās šajā kontinentā, un uh, tas nebija vienīgais karš, ko mēs piedzīvojām. Cilvēki piedzīvoja vienu traģēdiju pēc otras vairāk desmit gažu garumā. Tagad Eiropa ir visvienotākā, kādu esam to piedzīvojuši, visdemokrātiskākā, vislabklājīgākā un stabilākā, kāda tā ir bijusi gadsimtu garumā. Bet cilvēki ir jāiedvesmo, viņiem jāsaka, ka šeit ir iespējas, viņiem ir jāieslēdz Eiropas Savienība savā sirdī. Es domāju, ka tā ir mūsu pirmā un galvenā prioritāte Eiropas parlamentā. Tā tad parūpēsimies, lai cilvēki ieslēgtu savās sirdīs Eiropas Savienību, jo jūs mūsu Eiropas parlamentā, jūs esat Eiropas Savienības sirds. Paldies! Äh, Paldies, priekš, äh, premjerministra. Tagad Eiropas komisijas vārdā Barozokums. Priekšsēdētāj kungs premjerministrs Samārašs kungs, vadāti deputāti. Grieķijas prezidentūras noslēgums sakarīt ar vienu eh, Eiropas parlamenta sasaukumu noslēgumu un otru sākumu. Tā ir ļoti īpaša situācija. Tāpat arī šie pēdējie mēneši ir sakrituši ar to laiku, kad sāk iziet no dziļās krīzes, kuru Eiropā varētu dēvēt par vissmagāko krīzi kopš Eiropas kopienas izveidas 1950. gados. Šobrīd esam sākuši ceļu uz atvesļošanos, tomēr vēl ir tāls ceļš ejams. Manuprāt, ir svarīgi, ka tieši šajā brīdī tāda valsts kā Grieķija, kas ir bijusi viena no vissmagāk krīzes skartēm valstīm, ir spējīga parādīt apņemšanos apņemšanos uzņemties vadošo lomu, ne tikai reaģēt uz izaicinājumiem savā valstī, bet konstruktīvi censties risināt Eiropas jautājumus. Tāpēc es personīgi vēlos pateikties premjerministram Samaras par to, kā viņš un viņa kompetentā komanda ir veikuši savus pienākumus vadot padomas darbu šajā ļoti sarežģītajā laikā. Viņa vadībā Grieķijas prezidentūra ļoti daudzos dosjē ir smagi strādājusi, lai panāktu to, kas ir nepieciešams, un pieņemt ļoti svarīgus lēmumus, ļoti saspringtos termiņos, tieši saistībā ar parlamentu vēlēšanām. Premjerministrs Samarus jau ir minējis daudz šos dosjē, es tos neatkārtošu, savu uzmanību es pievērsīšu lielākajiem sasniegumiem, uh, kas ir saistīta ar ekonomikas situāciju. Realtāte ir tāda, ka ekonomikas situācija turpina uzlaboties Eiropā. Izaugsme visā Eiropas Savienībā tiek prognozēta 1,6% apmērā šogad un 2% līdz 2015. gadam. Investīcijas pieaug, kopējais parāds nav vairs pārmērīgs, Šobrīd tas ir zem 3% pirmo reizi kopš krīzes sākuma. Vēl sešas dalību valstis ir izgājušas no pārlieku deficīta situācijas, līdz ar to atlikušo valsts skaits šajā procesā ir 11. No 24, kas e, šajā situācijā atradās 2011. gadā. Tas neapšaubām ir progress. Tas arī parāda, ka stabilitātes un izaugsmas pakts darbojas pēdējo mēnešu laikā un sekmīgas programmas pabeigšana, kad to paveica īrija un arī Spānija attiecībā uz bankām, arī Portugāle izgāja no finanšu atbalsta programmas, tā ir veiksme. Grieķijā un Kiprā situācija ir stabilizējusies ar patiešiem uzlabojumu rādītājiem. Tā ir skaitā nelīdzsvarot rādītāju korekcijas ir vērojams. Jā, šis process bija sāpīgs, un premjerministrs Samaras un viņa valdība to zina labāk par citiem, bet pēc šiem sarežģītajām, bet nepieciešamajām reformām Grieķija var atkal uzrādīt ievērojamu deficītu samazinājumu, prognozēt izaugsmi, arī ārējās attiecībās ir uzlabojums. Neskatoties uz daudziem, kas izteica prognozes par ļoti drūmu nākotni. Grieķija ir bijusi izturīga. Pavisam nesen man šie jautājumi bija jāapspriež ne tikai ar daudziem eiropiešiem, bet arī ārpus Eiropas, kas prognozēja Grieķijas izstāšanos, eiro sabrukšanu un Eiropas Savienības izjukšanu pat. Būtu ļoti patīkami no viņiem pašiem dzirdēt atzīstam, ka viņi ir kļūdījušies. Protams, ka šī atvesļošanās vēl ir trausla, izaugsme ir neliela. Bezdarbs ir īpaši jauniešu vidū, manuprāt, ir vislielākais izaicinājums, ar kur mēs saskaramies. Mēs nevaram atļauties vesels paudzes zaudēšanu. Līdz ar to mums ir nepieciešams pātrināt savu darbu, kas ir mūsu priekšā, padomē, parlamentā, īstenībā šobrīd ir iespējams panākt lielāku progresu. Jo pēdējo mēnešu laikā ir notikuši ievērojami notikumi. Pirms dažiem gadiem tādi būtu šituši nepieņemami. Ja jūs analītiķiem Eiropā vai ārpus Eiropas būtu jautājuši kādu laiku atpakaļ vai, nu, teiksim, pirms diviem, trim gadiem, vai būtu iespējams izveidot banku savienību, vai Eiropas centrālas bankai varētu būt eh, kompetence pār nacionālajām bankām, cilvēki teikt, ka tas nav reāli. Es atceros, ka 2012. gadā komisija ierosināja Banku Savienību. Mēs lietojam vārdu savienojumu Banku Savienību, un daudzi sacīja, tas nav realistiski. Viņi pat nepieņēma šādu jēdzienu. Bet, nu, jā, kaut ko par finanšu stabilitāti var būt, bet, nu, noteikti ne Banku Savienība, bet tagad mums ir Banku Savienība. Mums ir vienošanās arī par vienoto pāraudzības mehānismu un vienoto noregulējumu mehānismu un fondu. Mēs izpildījām to, ko apņēmāmies. Tas bija ļoti svarīgs signāls tirgiem un arī mūsu iedzīvotājiem, ka ekonomikas un monetārā savienība ir un paliks šeit un tiks noslēgta. Tāpat arī tika pieņemts vairāk svarīgi finanšu tirgus eh, regulēšanas instrumenti, nodrošinot stabilitāti tirgos un palīdzot uh, atjaunot atbalstu ekonomikai, jo būsim atklāti, bez stabilitātes nav e, izredzes uz jebkādu izaugsmi. Tā kā ja šie stabilizēšanas pasākumi netiktu īstenoti, mēs šobrīd nevarētu apsvērt, kā labāk veicināt izaugsmu Eiropas līmenī. Vēl viens svarīgs jautājums ir Eiropas pusgads. Jā, jau ceturto reizi šobrīd ir uzņemts ātrums, mēs virzamies aizvien tālāk ekonomikas koordinācijas virzienā. Tas arī ir svarīgs priekšnosacījums, ņemot vērā, cik lielā mērā sastarpē ir atkarīgs mūsu ekonomikas. Pagājušā nedēļā padomu, jā, es vēlos uzsvērt vienbalsīgi, jo to es uzsveru, jo dažkārt cilvēkiem liekas, ka tie, kas vienojas Eiropa padomē, vai padomas līmenī ir aizmirsuši to, ko ir iepriekš ir piekrituši un noveļ visus citiem. Nē, es vēlos uzsvērt valstu valsts konkrēti ieteikumi tika pieņemti vienbalsīgi. Ziemeļu, dienvidu val, valstu valdības, austrumu, rietumu, visi vienbalsīgi pieņem. Un šobrīd ir novērojams patiesas progress. Šobrīd mēs pārējām dalību valstīs no krīzes režīma uz tādu, kas vairāk skatās nākotnē, ir orientēts uz reformām. Šis Eiropas pusgadu projekts arī bija neiedomājams pirms vairākiem gadiem. Ja mēs tad būtu e, vaicājuši, vai Eiropas komisijai kādreiz būs tiesības e, izskatīt nacionālus budžets pirms tie tiek pieņemti, cilvēki teikt, nē, tas nav iespējams, bet tagad tas notiek. Tas ne tikai ir iespējams, bet tas pat ir pienākums. Tas ir jādara obligāti krīzes dēļ. Un tādēļ, ka mēs esam tik savstarpēji saistīti. Eiropas pusgads ir kļuvis par uh, Eh, stabilu instrumentu mūsu programmā, un mums ir patiesa debats par nacionālo politiku, par to, kas notiek katrā dalību valstī, un es vēlos atzinīgi steigties par, par dalību valstu paveikto, nacionālo parlamentu paveikto, ļoti saspringtos termiņos, vienojoties par uz valstīm attiecināmiem ieteikumiem un ekonomikas pārvaldību. Ņemot to vērā, un to es vēlos īpaši uzsvērt, ir absolūti nepaties tā ideja, kas tiek atsevišķās valstīs e, popularizēta, ka tas ir kaut kas Briseles uzspiest vai komisijas uzspiest. Nē, tas tā nebūtu nav. Eiropas komisijai pienākums vai viņa loma ir ierosināt šo procesu nāk klajā ar priekšlikumu. Mēs esam arī objektīvs tiesnesis. Mūsu pienākums ir pārbaudīt to, vai, šiem, vai šie ieteikumi ir īstenoti nacionāla līmenī. Bet lēmumi, es atkārtoju, tika pieņemti visām valdībām vienojoties. Finanšu ministri un valdības vadītāji no visām dalību valstēm. Ir laiks pienācis izvairīties no šo nepatieso diskusiju turpināšanas noveļot vainu uz Briselu, kaut arī lēmums ir pieņēmuši visu valstu valdības. Es ceru, ka viņiem ir pietiekami liela drosme atzīt to. Nav šobrīd laika atslābt, ir nepieciešams vairāk reformu, jauniešu garantija, cīņa pret sociālo atsumtību, nodokļu jomā darbs, arī ieguldījumu jomā un kopējais progress, kas ir jāpanāk. Tās bija dažas no svarīgākajām lietām, kas tika paveikts pēdējās sešos mēnešos, tad Eiropas pusgada process un arī Banka Savienības pabeigšana. Bet ir arī daudzas citas jomas, kur ir nepieciešams pātrināt savu darbu, un es uzskatu, ka Itālijas prezidentūrai šeit ir daudz kas paveicams, it īpaši uh, attiecībā uz koncentrētāku darbību, cīnoties ar jauniešu bezdarbu Tāpat arī skatieties, ko mēs varam darīt, lai labāk izmantotu 1 triljonu eiro budžetu nākamajiem septiņiem gadiem. Tā kā ja daži runā par jauno maršalu plānu Eiropai, tas ir kaut kas daudz lielāks nekā maršalu plāns. Mums budžets nākamajiem septiņiem gadiem, ja tas pareizi tiek pārvaldīts, var lielā mērā mums palīdzēt ieguldījumu jomā un daudzām dalību valstīm nav iespējams šādas investīcijas veikt pašām grūtās situācijas dēļ. Runa ir arī par efektivitāti. Un tāpēc man tiešām bija prieks redzēt Eiropadoms refit programmas eh, rezultātus. Pēdējo sešu mēnešu ietveros refit programmas paspārnē. Mēs esam izņēmuši 53 jaunas priekšlikums, ko, kas 293 priekšlikumi ir izņemti kopš 2006. gada. Šie skaitļi publiski parasti neparādās. Parastā domāšana eh, liek runāt par Briseles birokrātiju, bet ļaujiet man jums pateikt, ja visas valdības paveiktu tik daudz, cik mēs paveicam Eiropas līmenī, lai samazinātu administratīvo slogu, mums būtu daudz labāka vide mūsu iedzīvotājiem un maziem vidējiem uzņēmiem. Neaizmirsīsim, ka 80% no Eiropas budžeta eh, tiek administrēts pašās dalību valstīs, un viena trešdaļa no administratīvā sloga saistībā ar ES likumdošanu ir tieši nacionālā līmenī. Manuprāt, dalību valstīm ir jāuzņemās sava loma, radot izaugsmē labvēlīgāku vidu, samazinot birokrātiju, un tā ir kolektīva atbildība gan komisijai, gan par Eiropas parlamentam, gan arī padomēji. Esam arī apsprieduši daudz citus svarīgus jautājumus šajā pusgadā, neatkārtošu visu to, kas tikai jau sacīts. Man tieslietu brīvības un drošības jomu, migrāciju, bet noslēgumā vēlos runāt par paplašanāšanos. Šis bija periods, kad atzīmējām desmit gadus kopš lielās paplašanāšanās 2004. gadā. Neaizmirsīsim, ka 2004. gadā, kad, starp citu, mana pirmā komisija sāk savu darbu, 2004. gadā mēs bijām tikai 15 valsts, tagad esam 28, esam praktiski dubultojuši dalību valsts skaitu. Tas ir viens no lielākajiem sasniegumiem vispār Eiropas vēsturē. Mums ir šis atkal apvienotais kontinents. Un tieši tāpēc 2014. gads ir īpaši jāatcerās, jo 25 gadi pēc eh, dzelzs priekškara krišanas, 70 gadus pēc eh, īpašās eh, dēdienas, saucamās otrā pasaules kara, un arī 10 gadu kopš Eiropas apvienošanas. 15 valstu savienība pārvērtās par 28 valstu savienību un ir atvērta nākotnē, apvienojot bagātākas un nabadzīgākas centrālas, ziemeļu, dienvidu, austrumu, rietumu valstis. Šīs valstis ir kļuvušas stiprākas ekonomiski, politiski, demokrātiski. Latvija 2015. gada sākumā uzņemsies prezidentūras lomu un e, Lietuva kļūs par 19. eiro zonas valsti pēc Latvijas. Lietuvas IKP vidēs rādās 35% ir pieaudzis līdz 78% no vidējā Eiropas Savienības rādītāja. Līdz ar to, eh, kā gan cilvēki vēl var negatīvi runāt par Eiropas Savienības paplašanāšanos, kā viņi var nesaprast uh, lielo konverģences darbību, iespēju radīšanu, ko Eiropas Savienība nodrošinājusi, nodrošinot arī stabilitāti, izvairoties no daudzām Ukrainai līdzīgām situācijām, kas būtu noticis, ja mēs nebūtu paplašinājušies tad, kad to darījām. Es tiešām uzskatu, ka Eiropā ir jāpaliek atvērtai attiecībā uz Rietumu Balkāniem. Būtu absolūti kļūda pašreizējo grūtību dēļ paziņot, ka mēs slēdzam savus robežus. Jā, mums ir jārisina dažādi specifisks izaicinājums, mums ir jācīnās ar pārvietošanas brīvības pārkāpumiem, bet tiešām tas būtu eh, liela kļūda slēgt savus robežus. Ciemoties Serbijā, Albānijā, vērojot progresu, ko šīs valsts ir sasnieguši arī citas valstis. Uh, Būtu absolūti nepiedodami bezatbildīgi, ja mēs e, šīm valstīm nesniegtu cerību tad, kad tās ir izpildījušas nosacījumus un ir gatavs pievienoties Eiropas Savienībai. Tā kā šī bija ļoti svarīga prezidentūra sarežģītā laikā, premjerministrs Samaras un viņa komanda ir parādījuši savu apņemšanos, kompetenci e, šajā 15. Grieķu prezidentūrā piektajā, atvainojos, Grieķijas prezidentūrā. Un šajā prezidentūrā paveikto vislabāk var aprakstīt ar trim vārdiem Grieķu valodā, kas labi raksturo situāciju. Logos, kas nozīmē dot, turpināt to, kas ir racionāls Eiropai, patošs, uzklausīt visas puses, saprot mūsu iedzīvotāju viedokļus un etos, saglabāt mūsu Eiropas brīvības, eh, taisnīgumu un solidaritātes vērtības. Paldies Grieķijas prezidentūrai un paldies jums par uzmanību. Paldies, dāmas un kungi, Barozo kungs, dāmas un kungi. Esam jau iekavējuši 35 līdz 40 minūtes. Tādēļ. Kvestoru vēlēšanas notiks ne 12.30, bet 13.00. Es būtu ļoti priecīgs, ja varētu to arī parādīt uz ekrāniem. Tātad visi, kas tagad mani dzird, eh, kvestoru vēlēšanas nenotiks 12.30, kā sākotnēji paredzēts, bet 13.00. Ja mēs darbu beigsim ātrāk, tad es eh, pastāstīšu to, tad mēs eh, sāksim ātrāk vēlēt, bet tagad tas ir paredzēts uz 13.00. Tagad uzsāksies Kefelodianis no ETP grupas, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Priekšsēdētāja kungs, Eiropa kopš uh, Eiropas uh, integrācijas procesa sākuma ir uh, veikusi soli uz priekšu, pēc tam soli atpakaļ, bet vienmēr mēs esam tiekošies uz brīvību, demokrātiju, solidaritāti. Un par spīti ļoti grūtajiem apstākļiem Grieķijā un Eiropā, Grieķijas prezidentūra ir stiprinājusi ekonomisko un monetāro savienību, ir izveidots vienotais noregulējuma mehānisms un fonds, ir veicināta ekonomikas izaugsme izaugsmu nodarbinātība ir pieņemta direktīva par elektroniskajiem rēķiniem, par publiskiem iepirkumiem, par e-bankām un par e-komerciju un par cīņu pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Tāpat ir izcināti imigrācijas jautājumi, ir pieņemta direktīvas jaunā versija par eh, darbinieku norīkošanu darbā citās valstīs, tāpat ir stiprināts Frontex aģentūra. Grieķijas prezidentūra ir pieņēmusi 67 likumdošanas aktus un panākusi vienošanos starp padomi un uh, parlamentu par 15 uh, tiesību aktiem, uh, par cīņu pret naudas atmazgāšanu un citiem jautājumiem. Ir atbalstīts solidaritātes iniciatīvas, ir uh, uh, veidots Eiropas solidaritātes fonds dabas katastrofu novēršanai. Tāpat ir uzsākt sarunas ar Albāniju, Serbiju un uh, Melnkalni. Tāpat uh, ir uh, pieņemta tiesību akts arī par uzņēmumu nefinanšu informācijas publiskošanu. Tagad Itālijas prezidentūra pārņēma šo stafeti, mēs vēlam Itālijas prezidentūrai panākumus. Grieķijas prezidentūra ir nodrošinājusi progresu Eiropā, ir uh, nodrošinājusi uh, integrācijas procesu padziļināšanos un vērsusies pret uh, eiroskepticismu. Tagad sociālistu un demokrātu vārdā Kaili Kundze priekšsēdētāja kungs, Grieķijas premjerministra kungs, mūsu valdība eh, ir veiksmīgi darbojusies un mūsu grupa ir atbalstījusi šo darbu. Mēs esam strādājuši jaunieši interesēs stiprinājuši banku savienību ar dalību valstu atbalstu. Mēs esam uzklausījuši signālu no Eiropas vēlēšanām. Grieķi iestājas par vairāk Eiropas, par politisku alianšu veidošanu Protams, ir pieļautas kļūdas, īstenojot pārāk stingrus uh, taupības pasākums, kas ir uzkurinājuši arī eiroskeptistas mm, noskaņas. Tagad mums ir jārunā par uh, solidaritāti Eiropā, par tās stiprināšanu. Grieķija ir visu panākusi, veicot milzīgus upurus. Un mums ir jādomā par to, kā aizsargāt Eiropā eh, vājākos eh, sabiedrības locekļus. Un tagad ir jāturpina šie centieni, eh, īstenojot elastīgāku pieeju nolīgumu īstenošana, ir jāpārskat sarkanās līnijas, kur tās ir pārkāptas, jo ne viss norit tā, kā tam vajadzētu būt. Paldies, un tagad EKR grupas vārdā Marijas kungs. Priekšsādātāja kungs, dāmas un kungi, kolēģi. Es kā EKR grupas viceprezidents vēlētos uzsvērt, ka Grieķijas prezidentūra, manuprāt, ir vienu neveiksmju virkne, nekādi panākumi nav gūti un nevar teikt arī, ka uh, manā valstī Grieķijā īstenotā politika būtu bijusi veiksmīga. Šī politika ir nospiedusi Grieķijus ceļiem. No 2010. gada līdz šim brīdim 240 miljārdi eiro ir paņemti kredītos. Tas ir milzīgs, milzīga summa, 20% no IKP, un ar šādu milzīgu naudas summu Grieķijas ekonomika būtu varējis iespējams nostādīt uz kājām, bet kas ir noticis? Ir milzīgs bezdarbs, tā, tūkstošiem uzņēmumu slēgti, 6000 pašnāvību izdarīt, 40% algas samazinājums ir. Uh, Um, nolēmts. Ir daudzi cilvēki grimuši nabadzība, un arī parādu līmenis ir vēl vairāk pieaudzis. Un ir sagrauta sociālā nodrošināšana Eiropā, bet uh, ir uh, sniegta palīdzība Grieķijas oligārhiem, kam piedara bankas. Jāsaka, ka Grieķija ir kļuvusi par sociālu kapsētu, ir zaudēta iespēja palaist garām iespēja runāt par tiem jautājumiem, kas mums ir samilzuši gadu gaitā Grieķijā. Un šie jautājumi būtu jārisina, domājot par finanšu situāciju mūsu valstī. Jūs esat palaiduši garām šo iespēju un tagad uh, Eh, mēs eh, vērsāmies pret trojkas lēmumiem, bet jūs tos atbalstījāt. Jūs palaidāt garām iespēju komisiju saukt pie atbildības. Jūs nevērsāties pie Dragī kunga un viņa kolēģiem prasot sniegt atbalstu Grieķijas tautai kas ir samaksājusi visus šos parādus, visas šīs parādzīmes, kas tagad ir centrālās bankas uh, rīcībā. Bet jūs esat no, uh, cietuši neveiksmi gan Grieķijā, gan Eiropas Savienības prezidentūrā. Tagad Eiropas apvienoto kreiso grupas vārdā saku Rafas kundze. Paldies, priekšsēdētāji kungs, kolēģi. Diemžēl Lisabonas līgums ir mazinājis prezidentūras ietekmi, jo prezidējošai valstī ir jāizteno tehnokrātu pieņemtie lēmumi. Vai šī prezidentūra ir bijusi veiksmīga vai neveiksmīga? Mēs, protams, varam runāt par eh, izciliem rezultātiem, par veiksmīgu ekonomikas pārvaldību. Kā tik, kad Grieķija pārņēma prezidentūras eh, grožus, tā tika uzskatīt par vājāko locekli Eiropas Savienībā. Un mm, netika Eh, risināti jautājumi manā valstī un citviet Eiropā pastāvēja humanitārā krīze un tas bija drauds visai Eiropai. Mēs bijām tādi kā izmēģinājumi trusīši šīm jaunajām eh, striktajām metodēm. Tika uh, Um, likvidēta kolektīvo līgumu slēgšanas procedūra, tika drastiski samazināti uh, valsts izdevumi veselības aprūpei un uh, tika atbalstīti monopoli, un mums bija uh, Grieķijas tautā jāsamaksā milzīgie valsts parādi. Piemēram, Banku Savienība, fiskālā konsolidācija un visi citi šie aspekti uh, Eh, tika izvirzīti priekšplāna. Grieķijas prezidentūras laikā mēs piedzīvojām vēl divas ekstrēmas eh, pieejas. Uh, Eiropas institūcijas pieņēma lēmumus par šiem jautājumiem, un tas uh, roda, uh, rada jautājumus par demokrātijas pastāvēšanu. Tāpat arī uh, Ukrainas krīze un kā tā tika risināta. Patiešām es domāju, ka šī prezidentūra patiesībā Grieķijas tautai ir bijusi katastrofa. Un pastāv joprojām risks Eiropas Savienības uh, turpmākai pastāvēšanai. Es domāju, ka mums ir jācīnās par to, lai Itālijas prezidentūras rezultāti nebūtu tādi paši kā Grieķijas prezidentūrai. Paldies, tagad Gīgalt kungs zaļo grupas vārdā. Dārgie kolēģi, dārgās kolēģis, Samaras kungs, priekšsēdētāji kungs. Nu, man e, jums ir jāsagādā vilšanās. Es neesmu grieķis un jūtos tā nedaudz uh, nevietā šajās diskusijās, bet gribēju pastāstīt uh, dažas uh, lietas par to, kas notika pēdējā pusgada laikā, kad Grieķija bija prezidējušā valsts. Es gribēju pateikties jums par darbu pie ļoti svarīgiem lēmumiem, kas ir svarīgi, lai varētu garantēt finanšu tirgu stabilitāti arī. Banku savienības pilnveida ir ļoti svarīgs solis uz priekšu, lai varētu uh, mums sniegt jaunus instrumentus. Es domāju, ka Eiropā tādā līmenī ir paveikts patiešām daudz, bet esmu patiešām noraizējies, ka Eiropas komisija strādā pie tā, lai eh, glābšanas fondi mazajām bankām būtu eh, tā pārāk neproporcionāli finansēti un lielās investīcija bankas eh, to nedarīs. Uh, Un Grieķijas prezidentūra daudz runāja arī par eirozonu un vajadzēja parūpēties par tās dziļu integrāciju pateicoties jauniem pasākumiem. Uh, Mēs esam par visu diskutējuši, mēs diskutējām par komisijas uzmetumu, četru priekšsēdētāju dokumentu, bet tas viss nepie kā nenoveda, jo bija tāda politika, kas tika virzīta uz vienpusēju taubīgumu un agresīva nodokļu konkurence arī nepie kā laba nenoveda. Ir uh, vēsturiski augsti bezdarba rādītāji un mūsu budžets ir nepietiekami finansēts un tagad jau jāsāk diskutēt par jauniem parādiem. Šī negodīgā finansēšana, nodokļu nemaksāšana, negodīgā nodokļu konkurence. Šajā jomā prezidentūra nedarīja diezko daudz, un es ceru, ka nākamajā pusgadā mēs varēsim reiķināties ar lielākiem panākumiem. Paldies, un tagad pie grupām nepiedarošo deputātu vārdu uzstāsies Epitideos kungs, lūdzu. Priekšsēdētāji kungs, deputāti. Eh, Barozo kungs pirms brīža uzstājās un teica, ka Eiropa tagad eh, būtu vienotāka un demokrātiskāka, bet mēs visi zinām, ka antikajā Grieķijā bija daudz vairāk demokrātijas nekā tagad. Daudzi no jums varbūt nav dzirdējuši, ka Grieķija tagad piedzīvo ļoti smagu krīzi un, protams, mums, Grieķijas pilsoņiem, ir jācīnās ar badu, nabadzību un tās visas ir trojkas politikas sekas. Viņi viņi vairs nesarada nekādas cerības un perspektīvas savai dzīvei. Samaras un Belzēlos valdība Tās ir eh, pirmā un ceturtā lielākā politiskā vara pēc Eiropas Savienības vēlēšanām, un viņi eh, īstenībā parāda, ka mūsu demokrātijas pamati ir iznīcināti. Un ļoti daudz svarīgi principi tāpat tiek iedrigāti. Un Viņi mēģināja cīnīties pret saviem politiskiem pretiniekiem. Zelta uh, rītausma bija ļoti uh, agresīva partija, daudzi tika ielikti cietumā, daudzi nevarēja piedalīties dažādos pasākumos un tādā veidā jānāk par demokrātijas principu neievērošanu. Samaras kungs, kad atskaitījās par uh, prezidentūras veikumu, varēja skaidru un gājuši pateikt, cik nedemokrātiski izturās viņa valdība Grieķijā. Demokrātiskajiem spēkiem Eiropā ir jāparūpējas, lai Grieķijā uh, atkal tiktu ieviestu demokrātija, nelegālā politiskā vajāšana un manas partijas locekļu aizturēšana ir nelikumīga. Paldies! Šuikas kundze, es ceru, ka izrunāju pareizi jūsu uzvārdu. Paldies, priekšsēdētāji! redzu, ka pārsvarā šodien izsakās grieķu kolēģi, un viņi runā par Grieķijas iekšējām problēmām. Bet es no savas puses gribēju pateikties Samaras kungam un visai Grieķu prezidentūrai par visu paveikto pēdējo sešu mēnešu laikā. Neskatoties uz tām grūtībām, ko jūs piedzīvojat savā valstī, jūs tomēr šo prezidentūru vadījāt godam. Paldies jums par to, Samaras kungs! Tā Es tāpat izteicos uh, toreiz, kad jūs sākāt runāt par prezidentūras prioritātēm. Un gribu atkārtot, uh, es uzskatu, ir ļoti svarīgi runāt par jūrniecības politiku. Un jūs teicāt, ka uh, ir jāizveido Adrijas jūras uh, savienība. Es gribu teikt, uh, tas patiešām ir ļoti lielisks projekts, un mēs pie tā turpināsim strādāt. Runājot par citiem minētajiem panākumiem, man šķiet, ka Banku Savienība, ekonomiskie lēmumi un vienotais risinājuma mehānisms bija ļoti svarīgi soļi, bet jāsaka, ka jauniešu bezdarba līmenis joprojām ir uh, ļoti augsts un piekrītu Barozu kungam, ka kaut kas ir jādara šajā jomā. Eiropas Savienības uh, rīcībā tagad ir ļoti daudz instrumentu, kuri līdz šim nebija pieejami, un mums tie ir jāizmanto pēc iespējas efektīvāk Itālijas prezidentūras laikā. Paldies, tagad SD grupas vārdā Kirkos kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Premjerministra kungs. Vai mēs varam šodien runāt par panākumiem bagātu prezidentūru vai tādu tīru administratīvu prezidentūru? Jāsaka, ka 67 likumdošanas akti, kas tika pieņemti, ja mēs runājam par šiem glābšanas fondiem un jūrniecības politiku, nu tas nav maz. Bija arī citas iniciatīvas tādās jomās, ko jūs prezidentūra nospraut kā prioritāras, piemēram, jauniešu bezdarbs vai migrācija. Es domāju, ka šajās jomās vajadzēja darīt daudz vairāk. Premjerministra kungs, es jums piedāvātu ļoti cieši sadarboties ar Itālijas prezidentūru, lai varētu turpināt cīnīties pret šīm problēmām. Mēs nedzirdējām konkrētus priekšlikums par daudziem jautājumiem, bet nestoties uz to, Grieķijas prezidentūra darīja patiešām daudz multinacionālu uzņēmumu saņēma vairāk tiesību. Es gribētu pavaicāt, kādēļ arī Ukrainā uh, mēs mēģinājām uzsākt uh, pasākumus, bet, ja. Uh, Grieķija tika uzskatīta par tādu kā krīzes uh, grēkāzi, jums bija ļoti grūti mm, vispār tā cienīgi vadīt šo prezidentūru. Jūs savu darbu veicāt pēc labākās sirdsapziņas, bet uh, visus mērķus neizdevās sasniegt. Paldies! Paldies, Kirkos kungs. Tagad uz minūti Papadakis kungs. Ieslēdziet lūdzu mikrofonu. Paldies! pret nācijām vērstā Eiropas Savienības politika tika turpināta, un līdz ar to darba ņēmēju tiesības visās dalībvalstīs tika ļoti smagi apcirptas. Ir Banku Savienība, ir jauna ekonomiskā pārvaldība Eiropas Savienībā, bet tas viss notiek uz cilvēku rēķina, un, diemžēl, uh, tikai bagātākie pilsoņi no tā gūst kaut kādu labumu. Eiropas Savienība, ASV un NATO a, mēģināja iejaukties Ukrainas konfliktā, un tā tad šeit atkal mēs pieredzam imperialismu iedīgļus, šī imperialistiskā stratēģija tiek turpināta, tas attiecas arī uz Āfriku, tagad tiek runāts par Eiropas jūru drošību. Uh, Bet tas arī eh, tiek izspēlēts uz pilsoņu mugurām. Nu, tādā veidā jūs iejaucaties cilvēku tiesībās, nāciju tiesībās. Grieķijas komunistiskā partija turpinās strādāt eh, pie tā, lai varētu turpināt cīņu pret šo nedemokrātisko politiku. Paldies! Kifelēgi Jānis Kungs tagad lūdzu. Paldies, man ir vairākas piezīmes. Pirmām kārtām gribēju atgādināt kolēģiem no Grieķijas, ka mēs esam Strasbūrā, nevis Atēnās. Un mēs taču varam Grieķijas parlamentā organizēt sanāksmi, lai uh, diskutētu par Grieķijas iekšpolitikas jautājumiem. Otrakārt. Eiropas uh, Tautas partijas moto šajās vēlēšanās bija cīņa pret uh, uh, Eiropas noliekšanu, eiroskepticismu, jo tie, tie ir cilvēki, kas nepiedāvā nekāds risinājums trešām kārtām. Vairāk Eiropas, labāka Eiropa paplašināšanās, tā ir panākuma recepte. Un īstenībā tas ir arī mūsu mērķis. Priekšsēdētāja kungs, un runājot par krīzi, tikai viena piezīme. Krīze mūs skāra tik smagi tādēļ, ka mums nebija attiecīgi instrumenti, lai pret to cīnītos pietiekami labi. ASV, piemēram, 6% no IKP tika izmantot federālā līmenī, lai valsti padarītu finansiāli spēcīgāku. Mēs pētniecībā un inovācijās investējam tikai 1% no IKP. Mums patiešām vajadzētu kopīgi palauzīt galvu par to, kādai ir jāizskatās šai Eiropas vīzijai. Vairāk Eiropas, labāka Eiropa. Mūsu kontinentā 60 gadus ir valdījis miers pateicoties Eiropas vīzijai un demokrātijas spēcināšanai. Uh, Eh, gan dienvidos, gan austrumos šajā kontinentā, un tam ir tā arī jāturpinās. Paldies uz vienu minūti, Liberātska kungs lūdzu. Paldies, es ļoti uzmanīgi klausījos Samaras kungā un Barozo kungā. Viņi teica, ka šī paudze ir paveikusi ļoti daudz ievērojumu varoņdarbu. Šiem cilvēkiem tagad ir 50 gadi vai pat vairāk, un šie panākumi, ko jūs minējāt, pirms 70, 25, 10 gadiem, bet jaunieši, kam tagad ir 25 gadi, Viņi negrib klausīties par šiem senajiem sasniegumiem. Viņi grib pastāstīt par to, ka viņi dzīvo nabadzībā, viņiem nav nekādu izredžu, viņi nevar atrast darbu. Un viņi saka, ka viņi vairs netic Eiropas Savienībai. Mums būs tagad jauna komisija, jauns parlaments, mums Eiropu vajadzētu tā teikt restartēt, jo problēmas jau nekur pašas no sevis nepazudīs. Paldies! Paldies, Liberācka kungs, tagad būs brīvais mikrofons. Plēnkovičs kungs pirmais. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Gribēju pateikties Samāras kungām par šo tik izsmeļošo atskaiti. 2003. gadā arī Grieķija bija prezidentūrā, un toreiz Horvātija pieteicās e- iestājai Eiropas Savienībā. Un tagad esam Eiropas Savienības dalība valsts. Tas patiešām ir saviņojoši. Gribēju arī jūs uzteikt par jūrniecības stratēģiju. Tā bija horizontāla. Mm, priekšlikuma izstrāde un jāsaka, ka tādā veidā uh, mēs varēsim daudz panākt un runāt par Adrijas jūras savienību. Tādā veidā tiks uh, ciešāk saistīts četras dalību valstis. Uh, četras valstis, nevis no tām jau tagad ir dalību valstis, tāpat esat daudz paveicis Banku Savienības uh, kontekstā un Eiropas politisko partiju status noteikti varēs veicināt uh, tādu spēcīgāku proeiropisku spēku aktivitāti Eiropas parlamentā. Paldies, tagad Mavrīdis kungs. herr kollege mavrides! <coughs> θέλω και εγώ με τη σειρά μου. Jā, es savukārt vēlētos apsveikt Grieķijas premjerministru ar paveikto tik sarežģītos apstākļos, bet jāatzīst, ka arī ir tikušas pieļautas kļūdas. Vienu lietu es vēlos īpaši izcelt. Vidusjūras dienvidu austrumu reģions. Situācija jūrā ar, saistībā ar drošību. Tāpat saikne ar enerģētikas jautājumu. Tas skar visu Eiropas Savienību. Manuprāt, mazākās valstis, kas pieder Eiropas Savienībai, pieder pie Eiropas Savienības, mums ir tiesības īstenot savus ekskluzīvās ekonomikas zonas iedzīvotāji interesēs, gan arī Eiropas Savienības interesēs kopumā. Tāpat es uzskatu, ka jebkādi pasākumi, kas tiek veikti saistībā ar Turciju, nevar tikt veikti līdz brīdim, kad viņi ir pieņēmuši Eiropas Savienības principus. Paldies! Nākamā runātāja, lūdzu. Kartu Galos kundze. Paldies. Grieķijas prezidentūras ietvaros Turcijas ārlietu ministrija sarunās padoms līmenī ar Turciju runāja ar ārlietu ministru Venizelos un atsūtīja arī garu paziņojumu, sakot, ka Eiropas Savienības dalība valsts ir klīniski nav piedzīvojis, kāda bija solidaritāte izpausme no Eiropas Savienības, kad tās dalība valsts tiek apzīmēta kā klīniski mirusi. Ja, ja to saka valsts, kas vēlas iestāties Eiropas Savienībā. Un kāda bija Grieķijas prezidentūras reakcija, kad Turcija pretēji visām tās tiesībām uh, prasīja izņemt no pasēm e, Kipras iedzīvotāju e, pilnvars, kas e, viņiem ļautu iebraukt Turcijā. Paldies, turpin priekšsēdēt, nākamais ir Denano. Herr Kollege Denano? Okay, möchte nicht sprechen. Dann Frau Kollegin Galpel. Nevēlas izteikties, labi, tad Galpelts kundze. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Paldies, priekšsēdētāji! Premjerministra kungu, vispirms vēlos atzinīgi novērtēt eh, jūs un eh, jūs paveikto, jūs koncentrēties uz ekonomisko izaugsmu, konkurētspēju, darba vietu izveidi. Manuprāt, tā bija pareizā pieeja. Tas ir viens no svarīgākajiem uzdevumiem eh, arī Eiropas Savienības nākotnē, ja jūs sasniedzat veiksmīgus rezultātus, uh, Manuprāt, jums ir eh, iemesls lepoties ar sasniegto. Vēlos izcelt vienu no vissvarīgākajiem uzdevumiem, respektīvi jauniešu bezdarba jautājumu. Tas ir jārisina, jāuzlabo izredzes atrast darbu, un jauniešu garantijas schēma ir ļoti svarīgs panākums, un es atzinīgi vērtēju sarunas par šo jautājumu. Tāpat es vēlos izcelt Banku Savienības jautājumu. Arī tas ir ļoti svarīgs, mums ir nepieciešams strādāt šajā jomā. Vēl ir vairāk nepabeigti dosie, kur, diemžēl, šis progress progress nav bijis tik liels, kā būtu svarēts, piemēram, vienotā tirgus jautājumā, bet kopumā jūsu darbs ir bijis eh, ļoti pozitīvs. Priekšsarētājs paldies, Galpēts un Denano kungs tomēr vēlas izteikties. Lūdzu! Oui, je n'avais pas demandé la parole. Es nelēdzu, nelūdzu vārdu, bet ja nu man dod vārdu, tad es ar lielu prieku arī izteikšos, lai paustu pirmkārt solidaritāti Grieķijas tautai, ko es uh, labi pazīstu, esmu dzīvojis šai valstī, es zinu, ka Grieķi ir bijuši ļoti uh, Mm, drosmīgi un pārvarējuši šādu grūtu uh, posmu valsts dzīvē un uh, ir uh, spējuši palikt Eiropā, Eiro, un es gribu teikt, ka mums visiem ir jābūt solidāriem Eiropā, mūsu visu Eiropā. Paldies! Paldies Denano kungam! Jasavēckas kundze tālāk. Dziękuję, panie przewodniczący. Panie premjerze. Paldies, priekšsēdētāji. Premjerministra kungs vēlos izmantot šo iespēju, lai pateiktos Grieķijas prezidentūrai par lieliski padarīto darbu, it īpaši strādājot par vienu no vissarežģītākajiem dosijai direktīvu par darbinieku nosūtīšanu darbā. Tas tika pabeigts eh, tieši jūsu prezidentūras ietvaros un tieši priekšvēlēšana kampaņas dēļ eh, Eiropas parlamentam mums bija zināms grūtības ar šo dosie. Jūsu pārstāvi sarunās tik tiešām daudz ko panāca un mums izdevās eh, noturēt šo Pandoras lādi aizvērtu. Paldies jums un paldies arī sarunu vedējiem. Nododiet lūdzu Tik tiešām eh, paldies par šo darbu un esmu pārliecināta, ka ja tāda pati pieeja tiks īstenot arī nacionālajā politikā, jūsu nācija klāsies ļoti labi. Priekšsēdētājs paldies Aslaveckas kundzei, tālāk Kostas kundze. Grazie, prezidente. E Voļu... Paldies, priekšsēdētāji. Es zinu, ka Grieķijas eh, kolēģi ir strādājuši ļoti sarežģītos apstākļos un saprotu, ka mēs pārējām pilnīgi savādākā režīmā, tas skaitā attiecībā uz vidusjūras politiku. Jā. Es saprotu, ka ar jūsu paveikto mēs tagad daudz skaidrāk eh, redzam to faktu, ka mē, mums ir nepieciešama jauna vidusjūras politika, un arī jauna migrācijas politika, kas vairāk ņem vērā tiesības un balstās uz lielāku solidaritāti. Un pēdējais paziņojums no padomes un komisijas par kultūru. Es ceru un esmu pārliecināta, ka šis ir jautājums, ko Itālijas prezidentūra pārņems. Es runāju konkrēti par kultūras mantojumu, ainaviskā mantojumu izmantošanu, kas ir kā milzu resursu jaunai izaugsmas veidam un kultūras turismu attīstīšanai, virzoties uz tādu ekonomiku, kas arī balstītos uz kultūras ilgspēju, ne tikai uz sociālo vidas un vidas ilgspēju. Un es tiešām ceru, ka tas, ko Beļģija savulaik 2010. gadā sacīja, kas tiešām trūka runātāji tiek pārtraukti. Paldies, eh, Kostas kundze, saka priekšsarētājs, tālāk Spirākī kundze. Mikro, mikrofon. Runātāji nav izslēgts mikrofons. Jā, es atvainojos, esmu šeit eh, jauna ievēlēta deputāta. Eh, paldies, priekšsarētāji. Premjerministra kungs, Grieķijas prezidentūra ir pierādījusi, ka tā var tagad, izējot no starmeša gaismas, ir mums ir nepieciešams atbalsts. Grieķijas valdība, kur jaunā demokrātija, kā partija veido šis valdības kodolu, es arī to pārstāvu. Mēs runājam par daļēju denacionalizāciju valsts elektroenerģijas uzņēmumam. Mums ir nepieciešams stabilizēt ekonomikas vīdi valstī, uh, nepieciešams samazināt deficītu un atbalstīt tās vienošanās, kas tika pagātnē panāktas. Šie stresa pārbaudījumi Eiropas bankām un arī tām ir jāizpild vienot prasības. Paldies Pirakī kundzei, saka priekšsēdētājs Krisogonas kungs. Με την uh, πρακτική της η ελληνική προεδρία. Jā, paldies. Grieķijas prezidentūra ar paveikto savas prezidentūras ietvaros ir pierādījusi, ka var des savu, nes savu pienesumu Eiropas elitē. Jūs esat šo politiku darījuši ne tikai Eiropas līmenī, bet arī Grieķijas līmenī, pildot trojkas pavēles. Šī politika ne tikai nav devusi pozitīvus rezultātus visai Eiropai, bet tieši pretēji. Banku savienību, ko jūs kā apgalvojat, esat panākuši, principā nozīmē banku noregulē, ma ma mazinās uzticēšanos bankām Eirozonā un arī citur, nevis palielinās to. Uh, Tādējādi tas veicinās tikai Eiropas izjukšanu un apdraudēs Eiropas integrāciju. Mums ir nepieciešama savādāk politika. Cilvēku Eiropu, nevis kapitālu tirgu Eiropu. Un noslēgumā pēdējā Stilianīdis dodam vārdu. Lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem. Es vēlētos vēl vairāk uzsvērt to, ka Grieķijas prezidentūra ir sasniegusi tieši Banku Savienības izveidošanu. Un tas notiek laiku, kad e, valstī bija ļoti sarežģīta situācija un arī priekšvēlēšana kampaņa risinājās. Un tā vietā, lai sekot populismam, tika darīts darbs. Un ja mēs Eiropā vēlamies turpināt šīs būtiskās reformas, lai izveidot savādāku jaunu Eiropu, integrācijas Eiropu, mums ir nepieciešams stingri iestāties pret populismu. Apsveic premjerministru kungu. Fintan. Paldies Stilianidis kungam, ar to arī noslēdzam brīvā mikrofona procedūru un dod vārdu komisāram Šefčovičam, kurš runās Eiropas komisijas vārdā lūdzu. Paldies. Paldies, priekšsarētāji, godātie deputāti. Premjerministra kungs, tad, kad eh, apmeklējām Grieķiju, jūs prezidentūras sākumā, jūs izcēlāt to, cik svarīgi Eiropai būs šī prezidentūra, bet arī jūsu valstī. Jūs sacījāt, ka tā ir atgriešanās prezidentūra. Varu tikai piekrist, ka šī atgriešanās ir bijusi ļoti sekmīga. Jūsu valsts atgriezās finanšu tirgos, atgriežas pie izaugsmes. Uh, ir sasniegts struktūrālais pārpalikums budžetā pēc daudziem gadiem, un komisijas vārdā vēlos uzsvērt eh, paveikto darbu, šo apņemšanos, ko izjutām no jūsu komandas, izmantot katru atvēlēto minūti pirms parlamenta eh, darba pārtraukumu, lai paspētu pieņemt svarīgos tiesību aktus, kas padarītu Eiropu labāku un spēcīgāku. Nevaru piekrist dažiem komentāriem, kurus dzirdēju šodien. Uh, Eh, ka prezidentūra nav svarīga. Nē. Prezidentūra vada 9 no 10 nozars eh, padomēm, ir vairāk kā 100 darba grupas, un zinu, ka bez personīgās piepūles šī centieniem uh, nebūtu iespējams panākt sekmīgu darba rezultātu prezidentūras noslēgumā. Tāpēc es vēlos pateikties eh, jūsu ministram Dimitris Kuskulas, jūsu pasauļiem pārstāvim, ģenerāldirektoram, visiem ekspertiem, ar kuriem esam tik cieši sadarbojušies, jo šeit tiešām bija laba komanda, kas eh, ar kopīgām pūlēm nonāca pie ļoti labiem rezultātiem. Vairāk eh, deputāti izcēla Banku Savienības nozīmīgumu vienotā divus aktu numur viens un divi. Visu paketi saistībā ar administrācijas eh, modernizēšanu Eiropā ar e-procedūrām un e-pārvaldību. Vīz politikas jautājums, tieslietu un iekšlietu jautājumus, eh, arī paplašināšanas jomā paveikto. Tas viss tika izdarīts pateicoties jūsu komandai, pateicoties labai sadarbībai ar šo parlamentu, ar Eiropas komisiju un vēlos prezentēt, parasakot, eh, izteikt eh, savu pateicību jūsu kolēģiem, arī gatavoties samitam, sagatavojot svarīgos jautājumos, tāpat arī eh, tam darbam, kas tika paveikts gatavoties vēlēšanām. Jūsu prezidentūra notika ļoti būtiskā laikā pašai Grieķijai un arī visai Eiropai. Es uzskatu, ka varam šobrīd sacīt, ka paējot sešiem jūsu prezidentūras mēnešiem, Eiropa ir drošāka, eh, arī spēcīgāka. Paldies jums par to un novēlu jūsu valstī un jūsu valsts iedzīvotājiem visu labāko atgriežoties uz ekonomikas atvesaļošanās ceļa. Paldies! Paldies eh, komisāram Šefčovičam un tagad padomas vārdā premjerministrs Samaras. Well, I would like to thank uh, Es vēlējos pateikties godātajiem deputātiem par pozitīvajiem komentāriem, ko viņi izteica par Grieķijas prezidentūru un it īpaši par Eiropas jūrniecības drošības stratēģiju, kas iekļauj jūras uh, Uh, zonas un starptautiskās jūras tiesības un to ievērošanu. Tāpat arī es gribu pateikties par to, ka palīdzējāt pārvarēt trūkumus uh, Eirozonas darbībā. Akcents, protams, šajās debatēs bija likts uz Grieķiju, nevis uz Eiropu, un uh, dažas atbildes tomēr man ir jādod, ka 2010. gadā radā, parādījās uh, Grieķijas parādu problēma, um, Eiropas uh, ekonomikas monetārā savienība nebija tam gatava, nebija nekādi mehānismi izveidoti, nebija vienotā noregulējuma fonda un citu, bet tagad mēs esam gatavi labāk pārvarēt šādas krīzes, ja tādas uh, kaut kad atkārtotos. Ja būtu tagad jā, izveido cita ceļa kārta izēja no krīzes, protams, katrs rīkotos citādi nekā toreiz. Un būtu jāīsteno cita politiskā pieeja jau no paša sākuma, bet jāsaka, ka es stājos Grieķijas politika eh, valdības vadībā 2012. gadā, tad nebija laika uzsākt akadēmiskas diskusijas par to, kādu politika būtu labāka, bet bija jārīkojas, jālabo pagātnes kļūdas, jārisina struktūrālās problēmas, kādas pastāvēja, bet mēs eh, arī eh, īstenojām to, kas bija jāīsteno, veicām nepieciešamos uh, pārveidojums. Šis process nebija neviegls, ne nesāpīgs, bet mēs uh, esam veikuši lielākās uh, uh, finanšu korekcijas, kādas jebkad ir veiktas. Mēs uh, uh stabilizējām uh, brūkošo ekonomiku, mēs radām budžeta pārpalikumu gadu ātrāk nekā tas bija plānots, un mēs uh, spējām atgriezties starptautiskajos finanšu tirgos ātrāk nekā tas tika prognozēts jau pirms sešiem mēnešiem. Un ar šiem taupības pasākumiem esam arī apvērsuši bezdarba tendenci, kas bezdarbs tagad samazinās, mēs izkrustam no sešu gadu ilgas recesijas, mēs ekonomika atlapst un mēs uh, esam pārliecināti, ka tuvāko gadu laikā spēsim nodrošināt stabilu ekonomikas izaugsmu. Grieķijas tauta ir daudz cietusi un joprojām cieši. Un tā ir pirmā uh, lieta, ko es uh, katreiz uh, pēdējo gadu laikā teicu, tiekoties ar ārvalstu līderiem, bet situācija uzlabojas. Un pēc dažiem gadiem esmu pārliecināts, uh, šī krīze būs tikai uh, sliktas atmiņas. Ja mēs palūkojamies uz Argentīnas pieredzi, tā ir ļoti bagāta valsts, kas bankrotēja 2002. gadā. Pēc 12 gadiem uh, Eh, tā joprojām atrodas krīzē, un atkal budžets ir uz sabrukuma robežas, atkal ir ciešanas un nav nekādu cerību. Mēs nevēlamies, lai šāda situācija atkārtotos Grieķijā. Mēs esam veikuši. Eh, eh, up, devuši upurus un uh, Grieķijas tauta ir sasniegusi briedumu pakāpi Daudz, ir arī tādi, kas joprojām cenšas bloķēt pārmaiņas, bloķēt privatizācijas procesus, aizbaidīt prom investorus. Daži cenšas izmantot Grieķijas krīzi kā iegānstu, lai mēs izstātos no eiro un uh, norāda uz uh, struktūrāliem trūkumiem, lai uh, sagrautu eiro kā tādu. Bet to mēs uh, nepieļausim, jo Grieķija šobrīd uh, iziet no smagākās krīzes, kāda jebkad ir piedzīvota. Un es uh, gribu teikt deputātiem, ka man nav jāatvainojas ne ekstrēmistiem, ne, kā, ne jebkāda veida populistiem. Esmu tikai strādājis savas valsts interesēs. Uh, Un es negribu atvainoties arī tiem, kas nevēlas nekādas pārmaiņas un kuri cenšas visu nobloķēt. Uh, aizbaidīt investors, bloķēt privatizāciju, kā jau es to norādīju. Es domāju, ka tas ir zem manas valsts cieņas un zem jebkuras valsts cieņas dzīvot, uh, iztiekot no aizdotas naudas. Un es esmu strādājis uh, manas valsts interesēs. Grieķija ir demokrātiska valsts, un demokrātijas vēršas pret rīcību, nevis pret uh, pārliecību. Zelta rītausmas uh, pārstāvji tiek juridiski vajāti nodarījumu dēļ, nevis viņu pārliecības dēļ. Bez tiesiskās kārtības demokrātija nevar pastāvēt. Zelta rītausma tiek uh, vajāta kā krimināla organizācija, jo tās locekļi izdarījuši kriminālu noziegumus. Mēs uh, esam pirms 70 gadiem cietuši no uh, nācijas okupācijas, tas bija visdrūmākais laiks Grieķijas pie uh, vēsturē, un tādēļ šādi izlēcieni no zelta rītās mums puses ir absolūti nepieļaujami, un uh, šīs partijas vad. Uh, vadītājus eh, vajā ties, tiesību sargājušās iestādes vēršas pret tiem tiesību sargājušās iestādes, nevis Grieķijas valdību. To es vēlos uzsvērt. Un kāds te izteicās par eh, ģenētiski modificētiem organismiem, eh, balstoties uz nepareizas informācijas. Jāsaka, mūsu prezidentūras laikā tika pirmo reizi pieņēms lēmums par ģēmo aizliekšanu vispārējo lietu padomē. Un vēl par krīzi e, Ukrainā. Prezidentūra kopā ar komisiju un ārējās darbības dienestu īstenoja divu paralēlu ceļu pieeju, tātad politisks risinājums un nepieciešamības gadījumā arī stingrākas sankcijas. Un es gribu teikt, ka mēs jau tagad cieši sadarbojamies ar uh, turpmāko Itālijas prezidentūru, sagatavojot nākamos sešus mēnešus un ceram, ka šis posms būs ļoti veiksmīgs. Paldies! Paldies, paldies, uh, premjera kungs. Tagad esam noslēguši sarunas. Tagad uh, pārtraucu sanāksmi līdz pulkstens 13, kad vēlēsim kvestorus.